palikuši skatīt arī šo jautājumu. Eh, tagad vienas minūtes runas. Saskaņā ar 163. pantu. Pirmais eh, kolēģis Naģkungs. Kas var? Paldies, priekšsēd. Atļaujiet man kā pirmam runātājam stādīties priekšā. Es esmu eh, Jožas Naģis no Slovākijas bet runāšu savā dzimtajā valodā, ungāru valodā. Mums ir jādomā par Eiropas nākotni, Ukrainas, Ukraina gāzes ir Irāk, daudz krīžu, Ukrainas nākotni lemj Puķins, viņš šķeļ Eiropu. Slovākijas Ungāri desmit uh, gadus tādēļ priecājās par pievienošanos Eiropas Savienībai, jo pēc 40 gadiem komunismu un Krievu varas mēs redzējām uh, drošu nākotni. Un šodien Eiropas uh, vērtības ir apdraudētas. Populisti uh, apdraud to. Ļaujiet man, piemēram, Farāža kunga runu, kurš Eiropas integrācijai uzbrūk un ko arī panāks Skotija ar atdalīšanos no apvienotās kalists. Runātājs tiek pārtraucis. Paldies, kolēģi Noģi. Un arī, ja šī bija jūsu pirmā runa, mums ir viens minūtes runas, un ja mēs vēlamies kaut cik uh, ieturēt uh, plānu, tad mums ir jāietur arī runāšanas laiks un vārds kolēģim Saimonam. Eiropai vairāk resursi jāvērš uz avansētu ražošanu, un tieši tā arī mūsu specialitāte šajā pasaules reģionā, salīdzinot ar pārējo pasauli. Bet īpaši Rietum Midlands uh, uzņēmumi kā Jaguar Land Rover, East End Foods. Mēs eksportējam uz visu pasauli, radam tūkstošiem darba vietu. Bet mūsu uzņēmumiem ir E, šīs darbietas jāizpilda ar labāk izglītotiem darbniekiem. Tādēļ mums ir jāstrādā pie izglītības. Un tieši tādēļ Eiropas pusgads un e, jauniešu garantija tiem jābūt prioritātiem. Jauniešiem ir vajadzīgi ilgspējīgi kvalitatīvas darbietas, un mums viņiem tās jāpiedāvā. Paldies! Paldies, kolēģi Saimon! Nākamais kolēģis Kužmilks. Kolēģi Kužmiek. Kolēģis Kužmīks nav ieradies. Nākamais runās kolēģis Starbatīs. Kolēģis Starbatīs vēl nav ieradies. Nākamais uzstāsies kolēģis Jūreks. Lūdzu. Paldies, priekšsēd. Ļoti bieži mūsu valstīs <clears throat> mums rada nemieru tas, ka mūsu darbs parlamentā nesaskarās ar interesi. Un ir vāja līdzdalība Eiropas parlamenta vēlēšanās. Pagājuši nedēļ Briselē mūsu atrašanās vietās viesojās trīs parasti poļi, viņi izdarīja ko neparasti. Romāns Vojcehs un Čegošs e, veica sveceļojumu pa visu Eiropu, kā sveceļnieki, no Ziemeļīrijas, Montekasino un Globojets polijā viņi startēja, un svētā Benedikta ikona viņi ienēs Eiropas parlamentā ar vēstījumu Ukrainai. Miera vēsti. Viņi ienāca Eiropas institūcija. institūcijās, viņa uh, akcija var mūs iedvesmot. Es ceru, ka Svētā Benedikta ikona saskarsies ar tai pienācīgo cieņu. Paldies, Jureka kungs un nākamais kolēģis Jakovčičs. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu sasaukuma laikā nebūs jaunu kolēģi šeit, jo saruna process ilgs vairāk nekā piecus gadus, tomēr es domāju, ka saruna procesu nevajadzētu apstādināt, to vajadzētu intensificēt, jo Dienvidu Austrum Eiropas valstīm ir savas ambīcijas un savas vēlmes. Runāja galvenokārt par Serbiju, Melnkalni un Albāniju Vasaras gaitā man bija diskusijas ar šo valstu ministru prezidentiem, kas ļāva noprast, ka situācija Serbijā un Melnkalnē ir tāda, ka šis tauts ļoti vēlas eh, redzēt savus pārstājus arī šeit Eiropas parlamentā. Protams, viņiem ir jāizpilda visi iestāšanās, visi iestāšanās noteikumi, bet es ticu, ka Balkāniem ir vajadzīgs miers un miers var tikt identificēts ar Eiropas Sanību, tādēļ viņiem vajadzīs skaidri iestāšanās perspektīvu. Paldies! Paldies! Paldies Jakovčiča kungam un tagad Hoaristi Abauns kungs. Paldies, priekšsādātāji! Lielākā daļa Basku sabiedrībai ir divas prioritātes eh, mūsu neatkarība kā tautai un politiskā pašnoteikšanās. Mēs eh, vēlamies atrisināt politisko konfliktu Basku zemē šajā parlamentā, lai Basku tauta tiktu atzīta. Mums ir nepieciešams, lai Eiropas parlaments kaut ko darītu, jo uh, nākamnedēļ tiks tiesāti 28 jaunieši um, Spānijā. Un tas viss ir saistīts tieši tāpēc, ka baskiem netiek dota neatkarība. Paldies!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 Lūdzu, paklausieties. Lūdzu, paklausieties. Jā, es tiešām gribētu norādīt. 24 oficiālās valodas tiek nodrošinātas. Ja jūs izmantojat citu valodu, eh, tad tā netiek tulkotā. Tāpēc, ja jūs vēlaties, lai visi jūs saprot, lūdzu, izmantojiet vienu no oficiālajām valodām. Un tagad lūdzu turpiniet. Es lo que iba a hacer en este momento. Nu, es jau arī taisījos runāt spāniski. Katalānija, Katalānija ir sēna e, Eiropas zeme, o, taču pašlaik tā vēlas vienkārši atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Katalānija vēlas pati lemt par savu demokrātisko nākotni un Eiropa nekādā mērā nevar novērsties no šī procesa. Eiropa mainās. Skotija un Katalonija ir pozitīva ilustrācija šīm pārmaiņām. Tiek celta jauna Eiropa. Mēs vēlamies vairāk Eiropas, lai mēs būtu labāka Katalānija, un mēs vēlamies sniegt to labāko no mūsu puses. Paldies! Dank, Paldies Maragala kungam. Tagad Ekera kungs. Paldies priekšsādātāji! 16. augustā tik tikko 55 imigranti paslēpušies konteineros un tā ir nonākuši Tilburijā viens no viņiem ir gājis bojā. Protams, eh, tas ir traģisks atgadījums, bet viņi ir pieprasījuši patvērumu, un, manuprāt, viņam nav tiesību to darīt. Tāpēc, ka mēs zinām, ka Eiropas Savienībā mums ir diezgan maiga pieeja, un um, runa ir arī par Lielbritāniju, kas ļoti uh, maigi attiecas uh, eh, pret imigrantiem, kas būtībā it kā veicina uh, Uh, viņu mēģinājumus nelegāli pie mums nonākt. Konteineros var savādāk. Tas vienkārši nav taisnīgi uh, pret citiem. Un um, UKIP uh, partija, kas noraida šo savienību, tikai gūs atbalstu un varēs izvērsties. Paldies! Tagad Korvin Mikikungs. Europe was never united. Eiropa, savien, Eiropa nekad nav bijusi apvienota. Mēs visi esam cīnījušies citi pret citiem, bet tagad mēs attīstāmies un uh, cenšamies uh, palikt kopā, bet izaugsmes nav. Par iemeslu tam ir Eiropas Savienība, par iemeslu tam ir uh, Eiropas likumdošana, kuru Ne jau mēs esam izstrādājuši. Eiropas Savienība neatbilst Eiropas idejai. Un uh, aki komunitēr ir pretrunā ar Eiropas vērtībām. Tas, kas Eiropā tiek uzskatīts par labu esam, Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par kaut ko slikto. Un uh, tas būtībā te mēs runājam par kalifātu, par pirmo kalifātu, nav runa par islāmisko valsti, bet šis pirmais kalifāts ir Francijā. Un mums ir jāuzsver, Eiropas Savienība ir mākslīgs produkts un tas kaitē Eiropas attīstībai. Un Eiropas Savienība un aki komunitēri ir par iemeslu tam, kas nenotiek attīstībā. Paldies, Korvina Meikekungs. Un tagad uh, kolēģis Heis. Mikro. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Thank you, Mr. President. Paldies. Šodien es gribētu runāt par strīdu, kurā ir iesaistītas uh, vairākas īrijas būvniecības firmas un uh, polijas iestādes. Pagājušajos gados uh, šie šis strīds ir attīstījies kopš 12. gada, runa ir par 20 miljārdiem eiro, īrijā ir uh, zaudētas vairākas darba vietas, problēma te ir uh, slikta iepirkuma procedūra un uh, nepareizi slēgtie līgumi. Un šeit vajadzētu uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, vajadzētu, lai polijas ceļu būvis iestādes izskatītu sūdzības taisnīgā veidā. Uh, Es gribētu aicināt polijas iestādes iesaistīties samierināšanās procedūrā, lai risinātu šo strīdu, un es gribētu, lai Eiropas komisija, tad komisārs jau ir klāt, komisijai vajadzētu ieskatīties šajās problēmās, jo mēs runājām par Eiropas struktūru fondiem, par Eiropas nodokļu maksātāju naudu, kas netiek pareizi izmantota. Tas ir nopietnas problēmas, kas ir jāatrisina. Paldies, saka priekšsētājs. Paldies Heisa kungam. Nākamā runātāja ir Andersonas kundze. Paldies priekšsēdātāji. Eiropas komisijas konsultācijas par ūdeni noslēgsies nākamnedēļ. Un es atbalstu darbu, kas tika paveikts šajā parlamentā un citur par tiesībām uz ūdeni. Šī kampaņa ir ļoti noderīga ūdens resursu izmantošana uh, komerciāliem nolūkiem nav pieļaujama. Manā uh, valstī mēs uh, saskaramies ar problēmām, jo privatizētie ūdens resursi ir novedoši pie milzīgiem rēķiniem. Simtiem miljonu eiro peļņas gūst uzņēmumi, kas izmanto ūdens resursus, un uh, Tieši tāpēc tiek atbalstīta ūdens privatizācija. Komisijai vajadzētu tagad rīkoties stingri. Mēs nedrīkstam aizrunāties ar juridiskā pamata trūkumu. Eiropas Savienībai ir jānodrošina taisnīga un demokrātiska ūdens resursu izmantošanas kontrole. Paldies! Liels paldies kolēģi Andersonai. Tagad Bilbao Barandika kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Teritoriālās problēmas, ar ko saskarās Basku zeme un Katalonija, ir nepieciešama tāda risinājuma, kāda tiks pieņemti Skotijā. Nevajag neko uzspiest no ārpuses, jāļauj pilsoņiem pašiem izlemt mums ir jāļaujas demokrātijas procesam, tāpēc es aicinu pie, ieskatīties Strasbūras deklarācijā, kur ir runa par visu, stra, par visu Eiropas pilsoņu tiesībām. Šī saspringtā situācija teritorijā ir saistīta ar tradicionālās valsts norietu. Mēs pie tā strādājam jau 70 gadu. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Nākamais. Kolēģis Kārtīs. August. 31. augustā pagājušajā gadā eh, bija gadiena ir, ir republikāņu armiju teroristu uzbrukumam. Uh, Eh, tad, bet eh, tika panākts eh, lielās piekdienas nolīgums, kas iekustināja iekļaujošu dialogu, kas savukārt noved pie progresa. Un tā ir rast kompromiss ar politisko uh, unionismu. Eiropas institūcijas ir atbalstījuši īrijas mieru procesu, bet karoga protests un pirms dažiem nedēļām ir sākuši apdraudēt politiskās institūcijas, kas ir pa pamat īrijas mieru procesam aicina šeit cilvēkiem politisko uh, izlīgumu maklā meklēt un visām pusēm jāmeklē rakā sarunas, lai īrijas mieru process var turpināt būt uh, labs piemērs konfliktu noregulējumam visā pasaulē. Paldies, kolēģi Kārtī. Norādīšu, ka dažreiz šeit iedegās lampiņa, ka kolēģi pārāk ātri lasa savus viens minūtes runas, tādēļ man ir jāpārtrauc īstenībā kolēģi, un būtu labi, ja jūs ieturētu normālu runāšanas ātrumu, lai, ja jūs vēlties, lai visi jūs varētu saprast. Nākamā kolēģi Lamberta. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz šausmīgiem plūdiem Pakistānā un Kašmīras dalītajā pavalstī. Tur mēs esam redzējuši simtiem mirušo, tūkstošiem cilvēku, kas pazaudējuši mājokļus, daudz lopi ir noslīkuši, plūdi droši vien turpināsies, jo šie plūdi vislielākie, kas ir skāruši Kašmīru gadu desmit laikā. Kašmīra ir nemieru reģionus ir bijuši incidenti pie eh, kontrols līnijas pat šajā laikā. Bet tādēļ jāapsvērts eh, Indijas un Pakistānas eh, apusēja palīdzības solījumu šajā laikā. Es gribētu aicināt Eiropas Sanību atbalstīt šo divu valdību sadarbību, jo ir jārod labāk ūdens resursu pārvaldība un katastrofu palīdzība. Tā ir iespēja tuvināt valdības, lai strādāt eh, savu cilvēku eh, labam, nevis eh, padziļināt šo konfliktu un iemūžināt to. Paldies. Paldies, kolēģi Lamberte. Nākamais tas ir kolēģi Ferāra. Paldies, priekšsēd. Itālijas tautsaimniecības krīze un migrācijas situācija ir tāda, ka pamatiesības ir apdraudēts pilsoņi, kas saskarās ar šīm grūtībām, ir izmisuši, viņi vēlas, lai viņu tiesības tiktu aizsargāts, tās ir prioritātes. Bet cilvēki ir bēguši no konfliktiem, riskējot ar savu dzīvību, šķērsot vidus jūru ar eh, gumijas laiviņām. Vakar dzirdējām par milzu traģēdiju. 250 cilvēku noslīkuši vidusjūrā. Mēs terējam daudz naudas sistēmas pārvaldīšanai, kas nav sevišķi caurspīdīgi. Ko mēs varam darīt? Mums ir vajadzīgi radikāli pasākumi izcelsmes un tranzitvalstīs. Mums ir jānodrošina ēs līdzekļu korekts pielietojums, lai nenotiktu izšķērdību un krāpšanu. Jāpanāk īsta solidaritātes ar dalībvalstīm, ir jāizveido humanitārie koridori, lai migranti tieši varētu e, aizbēgt uz Eiropas Sanību bez tā, ka viņiem būtu jāriskē savu dzīvību. Paldies, kolēģi Ferrāra. Nākamais kolēģis Papadakis. Paldies. Pateicoties nesenā NATO galvojas sanāksmes ir tā, ka e, imperialistu cīņa turpinās, tā ir vēsta pret tautām tautām nāksies ar to maksāt, par to maksāt savām asinīm. Eiropas Savienība, NATO, ASV agresīvi rīkojas Ukrainā, tas izraisīja konfliktu ar Krieviju. Šodienas konference Parīze par eiro NATO koordināciju notiek, un tas noved pie tā, ka robežas e, vēlas pār, pārtaisīt. Tas ir Eiropas Savienības militārs lēmums, tā vēlas tuvināties NATO. Grieķijas valdībai ir liela atbildība, ja viņa piedalīsies šajos plānos. Komunistiskā, e, Grieķijas komunistiskā partija vēlas, ka Grieķijas karaspēka e, līdzdalība NATO un ES misijās tūlīt pat tiktu izbeigta un mēs aicinām Eiropas Savienību eh, un NATO atjaunot tautas suverenitāti. Paldies, kolēģi Papadaki. Norādu vēlreiz. Mums ir ļoti daudz jaunu kolēģu, kas uzstājas vienu minūšu runās. Es saprotu, ka jūsu sirdis ir pilnas, jūs visi vēlties izteikties, bet noteikums ir tāds - viena minūte, tā ir minūte, Lūdzu, mēģināt izteikties kodolīgi, es jums varu pateikt, ka tad arī jūs labāk tiksiet sadzirdēt, necenšties milzu ātrumā lasīt runas, eh, tulki paliks bez elpas, viņiem nebūs prieka strādāt un īstenībā jūs mazāk tiksiet saprasti. Pēc vienas minūtes un piecām sekundēm vēlāk es, es jums nogriezīšu mikrofonu. Tātad īsums, kodolīgums, um, to darētu ievērot. Un tagad piedzēs kolēģis, kas to jau zina, un viņš runā uh, kodolīgi, tas ir kolēģis Tökešs. Priekšsēdžu kungs. Rumānijas Ungāri vienbalsīgi uh, iestājas par um, Sēkeju teritorijas autonomiju. Rumānijas partijas un uh, ar valdību priekšgalā negrib pieļaut minoritātes priekšnoteikšanos jeb kādā formā un ir uzvērsušas pret Ungāriem vērstu mediju propagandu, uh, ir uzsāktas medības pret pusmiljonu Sēkejas teritorijas Ungāru uh, kopienu pret autonomijas aktivistiem. Uh, Romijas ziņ, ro, uh, Romānijas ziņdienests uh, vecā Vācijā komunistu stīlā vēršas e, pret Ungāru autonomijas aktivistiem. Augstā tiesneša padomu um, e, uh, e, pārkāpjot rupi varas dalījumu, apzīmē to par uzbrukumu konstitucionālai iekārtai. Aicinu priekšsēdi Eiropas parlamentu, lai aizstāv uh, Ungāri, Transilvānijas Ungāras pret uh, Rumānijas valsts šovinistu uzbrukumiem un aizstāv demokrātiskās autonomijas tiesības. Paldies, kolēģi Tekeš. Tagad kolēģis Nidermüllers. Paldies priekšsēd šo pēcpusdienu īsā debatē pacēlās jautājums, vai plenārā sēdē jānodarbojas ar Ungārijas jautājumu. Viens kolēģis teica, ka nav pamata tam. Es gribētu teikt, ka ir gan. Ungārijas ministra prezidents, piemēram, nesen eh, nosauca eh, Ungārijas nevalstiskās organizācijas par naidīgu varu eh, pārstāvjiem, tādēļ es uzskatu par vēl jau svarīgāk uzsvērt, ka uh, Nav runa tikai par Ungāriju, runa par Eiropu. Tagad pirmo reizi notiek tā, ka Eiropas Savienības ministra prezidents uh, Eiropas Savienības pamatvērtības apdraud, uh, izmantojot savus pilnvars, amatpilnvars. Aicina Eiropas parlamentu deputātus iedzināties šajā jautājumā, lai mēs Eh, skaidri pateikt, ka tā ir Eiropas lieta, mums ir jāaizstāv Eiropas politika, Eiropas kopiena. Paldies! paldies. Liels paldies kolēģim Nidermilleram. Lieliski jūs redzat, eh, var izteikties brīvi un kodolīgi. Un tagad eh, kolēģis Matijas. Ne, Marijas? Priekšstādātāji. Eh, Grieķijas eh, valsts parāds ir eh, Eiropas centrāla bankas rokās. Un krīzes laikā tika uh, uzpirktas Grieķijas obligācijas 35 miljārdi eiro. Uh, tagad ir jāatmaksā. Tas nozīmē, ka uh, 22 miljārdi eiro eiro ir būtībā bankas pēļņa. Ar šiem parādiem tika spekulēts, un tas viss notiek uz Grieķijas tautas rēķina. Šogad uh, Grieķijai jāmaksā uh, 4 miljoni Eiropas centrālajai bankai. Uh, labi, jau labi, parādi ir jāatmaksā, bet nedrīkst uh, notikt spekulācijas uz tautas rēķina. Un būtībā nedrīkst uh, pieprasīt, lai tiktu atmaksāts tas, uh, kas tika izdots, lai izsniegtu šīs obligācijas ar zemu uh, procentu likmi. Paldies kolēģim Marijasam. Un tagad kolēģi Harkina. Lūdzu. Priekšsādātāji 2012. gada jūnijā Eiropas uh, padome pateica, ka jāatsaista bankas uh, no uh, valsts suveren, suvereniem parādiem. Un uh, tika pieņems lēmums arī rekapitalizēt īrijas bankas. Tikai vienu mēnesi vēlāk Angela Merkele kopā ar Keniju paziņoja, ka ir, ir īpaši gadījumus. Un Žans Klods Junkers šogad teica, citēju, ka nepieciešams rīkoties arī ar uh, atpakaļ ejošu spēku. Mēs neesam panākuši nekādu progresu attiecībā uz īrijas valsts parādu, un Eirostāts apstiprina, ka īrija uh, ir smagi cietusi. Mums ir 1% visu iedzīvotāju un 43% tā teikt krīzes ietekmes. Tā kā vajadzētu uh, ievērot uh, līdzvērtīgus spēles noteikumus un uh, piesardzīgi rīkoties ar banku rekapitalizāciju. Paldies, kolēģi Harkina. Un tagad uzklausīsim. Atvainojiet, nav vēl Māha kungs, vispirms Boilans kundze. Eiropas Savienības un īrijas pilsonis Ibrahims Halava, 25 gadu vecs, tika arestēts Ēģiptē, kad tur notika nemieri. Viņš Ēģiptē bija atvaļinājumā. Viņš tiek turēts apcietinājumā, netiek izvirzīts nekāds, nekādā apsūdzība pret viņu. Viņš ir ļoti sliktos apstākļos, cieši arī no fiziskās svardarbības, un cilvēktiesību organizācijas ir izskatījušas viņa lietu un neredz nekādu pamatojumu viņa turēšanai nebrīvē. Masu prāvas Uh, kontekstā. Uh, viņam nebija iespējas sevi aizstāvēt, un šis uh, cilvēks paliek apcietinājumā, viņš nevar turpināt savu dzīvi, nevar turpināt savu izglītību. Un es aicinu Eiropas Savienību šajā lietā iesaistīties un darīt visu, arī um, Uh, arī ārējiem dienestam un augstē pārstāvei uh, darīt visu, lai viņu pēc iespējas ātrāk atbrīvotu. Paldies, Boilans kundze, tagad kolēģis Maks. Dāmas un kungi, tagad uh, runāšu par Eiropas Savienības budžetu, jo drīz sāksies diskusijas par 12. gada budžeta izpildi jāsaprot, ka mēs runājam par 50 miljārdiem, kas tika paņemti uh, no mūsu pilsoņu kabatas. Šī nauda nav jau kritusi no debesīm. Daži teica, ka šī nauda tika pārdalīta, ka Brisele to darījusi, lai atbalstītu labāku dzīvi Eiropā. Es gan uzskatu, ka tā ir ļoti nopietna kļūda un nepareizi uzskatīt, ka tas e, esot noticis pilsoņu labā budžeta pārdale veicina tikai korupciju un uh, parādus. Šī nauda tika izmaksāta uzņēmumiem uz uh, privātu personu un citu uzņēmumu rēķina, jo uh, plašākā apjomā notiek šāda finansējuma pārdāle, jo smagākas ir konsekvences un īpaši uh, Eh, trūcīgas valstis uzņems vairāk un vairāk valsts parādus, lai līdzfinansētu šīs Eiropas mēroga subsīdijas. Esmu pārliecināta, ka naudas pārdale ir ļoti kaitīga mūsu ekonomikai, un tā ir jāaptur. Paldies, kolēģi Maha. Tagad kolēģi Klūn. Paldies, priekšsādātāji. Mazās reģionālās lidostas spēlē nozīmīgu lomu reģionālajā attīstībā, un es vēlētos, lai komisija pievērst uzmanību šīm lidostām, jo šīs nelielās lidostas var būt ļoti efektīva transporta sistēma un eh, tādējādi sniegt labumu visam reģionam. Paplašināt Eiropas Savienība nozīmē, ka ir lielākie attālumi, kas jāpārvar ceļojot, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu arī lidostas reģionos, un lai tur būtu pieejami arī starptautiski lidojumi. Turismas ir vēl viena joma, kur uh, paplašinātai Eiropai vajadzētu ieskatīties. Paldies Klūnas kundzei un tālāk došu vārdu Jotovas kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! 300 miljonus lielus zaudējumus ir radījuši plūdi Bulgārijā. Spēcīgo Lietuvu dēļ ļoti daudz iedzīvotāji ir zaudējuši savas eh, mājas un ir nepieciešami plaši atjaunošanas darbi. Dāba plosās ne tikai Austrum Eiropā šī gada sākumā. Mēs izmainījām Eiropas parlamentā regulu, lai labāk izmantotu finanšu palīdzību. Šī mēneša beigās Eiropas komisijai jānāk klajā ar rokas grāmatu, ar kuras palīdzību fondus varētu izmantot vienkāršāk. Es aicinu komisiju radīt labu dokumentu un mums ir nepieciešami arī papildu fondi. Paldies! Paldies, Jotovs kundze! Būdas kungs te nav, tad nu dodu vārdu Plenkoviča kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, es vēlētos pieminēt problēmu, ar ko saskarās Horvāti Serbijā. Horvāti ir minoritāte un Mikoliča kunga paziņojumi. Visi būs uh, eh, Kirilicā, bet tā ir uh, Horvātu diskriminācija. Tā nav laba politika, un es domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu uzstāt uz to, ka 23. un 24. iestāšanās sarunu nodaļa ir ļoti svarīga, un tam ir jābūt vienam no elementiem, kas sastāda Serbijas ceļu uz Eiropas Savienību. Mēs vēlamies nodrošināt Horvātu likteni Serbijā. Paldies! Liels paldies, Plenkoviča kungs! Tālāk Kaputo kungs. Paldies, priekšsādātāji! Atkritumu krīzes Itālijas dienvidos ir cikliska parādība. Bet, nu, te mēs atkal ar to esam saskārušies kampānijā. Un te tomēr ir. Problēma ar atkritumu direktīvas pārkāpšanu un arī ar atkritumu izgāstuvēm. Ir ļoti daudz nelegālu atkritumu izgāšanas vietu. Un tāpēc mums ir nepieciešams izstrādāt jaunu priekšlikumu par atkritumiem un iepakojumiem, lai vairāk varētu nodot atkritumus otrreizējai pārstrādei līdz 2030. gadam. Tā, tālāk došu vārdu Bogoviča kungam. Paldies, priekšsēdētāj. Slovēnija bieži ir vērsusies pret necaurskatību gāzes terminā izvietošanā triests līcī tieši pie Slovenijas un Itālijas e, robežas. Šajā reģionā dzīvo vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Kopera un Triest ir divas svarīgas ostas, un arī turismu tais svarīgs reģions gāzes termināla izvietošana pavisam tūpi robežas ir nepieņemama Slovenijai īpaši, ņemot vērā procedūru, kā šie termināli tur tiek izvietoti. Slovenijas valdība, Slovēņu vidas eh, organizācijas tika izslēgts no šīs procedūras, tad mēs Slovēņi, Slovenijai, Itālijai un Horvātijai gaidām, ka šīs valsts radīs kopīgi uh, risinājumu attiecībā šiem gāzes termināliem saskaņā ar Eiropas Savienības normām. Paldies, kolēģi Bogovič. Un pēdējais viens minūtes runātājs, kolēģis Prēda. Paldies, priekšsēd. Vēlējos runāt, vēršot gaismu uz Viktor Pontas vārdiem neseniem Rumānijas premjeru. Proti, ka desmit gadu Trajan Bazesku uh, e, atstātās pēdas Rumānijā ir salīdzināms ar nacistu režīmu pēdām Vācijā. Uh, Diez vai kāds varētu eh, piekrist šādiem eh, izteikumiem, salīdzināt Eiropas Savienības demokrātiju ar totalitāru režīmu. Jūs varat savus liberālus vai konservatīvos pretiniekus kritizēt, bet šeit eh, tiek trivializēta nacista režīma nozieguma un nomēlnots holokausts. Es domāju, ka premjers Viktors Ponta pārstāv sociālistu viedokli būtu labāk runāt tagad skaidru valodu, ja jums nepatīk, ko viņš saka, jo viņš drīz varētu būt valsts prezidents un demokrātisko debašu noteikumu laikam šim kungam jāpaskaidro. Paldies, kolēģi Prēda. Līdz ar to viens minūtes runas ir beigušās saskaņā 163. Uh, mūsu reglamentu pāntu. Rīt būs nākamā sēde no 9 līdz 15. 13 uh, no 15 līdz 20. Trim e, darba kārtība ir publiskota Eiropas parlamenta mājaslapā, sēde ir slēgta.